rezolūcijas projektu pēc um, debašu noslēguma. Tagad pārējām pie balsošanas. Pirmā uh, rezolūcija par Kambodžas likuma projektu par NVO un arotbiedrībām. Mums ir jābalso par rezolūcijas tekstu kopumā, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balstot. Rezolūcijas priekšlikums ir apstiprināts. Nākamā rezolūcija - Kongo Demokrātiskā republika, tīpaši divu aizturēto cilvēku tiesību aktīvistu Īva Makmambalas un Freda Bomas lieta politisko grupu kopīgi iesniegtais rezolūcijas priekšlikums. Mums jābalso par šo dokumentu kopumā. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta. Tālāk rezolūcija par Bahreinu, it īpaši Nabila Radžaba lietu. Pēc C punkta ir iesniegts pirmais grozījums, tad kas ir par šo grozījumu? Kas ir pret? Atturas grozījums ir noraidīts, un tagad mums. Nu jā, labi, pārbaudīsim balsojuma rezultātu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Es ceru, ka visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Jā tiešām grozījums ir noraidīts. Tagad balsojam par rezolūcijas tekstu kopumā. Personāls balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta ar lielu balsu vairākumu. Nākamais balsojums. Rezolūcija par divu kristiešu mācītāju stāvokli Sudānā. Kopīgais rezolūcijas priekšlikums pēc trešā punkta ir iesniegts trešais grozījums, divas daļas, kas par pirmo daļu, kas ir pār, celiet rokas, kas pret, atturas. Grozījums ir pieņēmts, otrā grozījuma daļa, kas par, kas pret, atturas Noraidīts. Vismaz tā man izskatās, saka priekšsēdētājs, bet pārbaudīsim, balsojot elektroniski. E, Czy wszyscy oddali głos? Zamykam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. E, grozījums ir noraidīts. Tagad mums ir jābalso par septīto punktu oriģinālu teksts, kas par pret atturas. Šis punkts ir pieņemts. Astotais punkts oriģināla versija ar mutisku grozījumu. Veržjākundze to ir iesniegusi. Vai vēlaties uzstāties, Veržjākundze? Lūdzu. Jā, pavisam īsi. Es vakar uzzināju, ka trīs Sudānas kongresa opozīcijas partijas vadītāji ir uh, Uh, saņa, uh, nopērti publiski pēc tam, kad tiesa viņiem piesprieda šādu sodu. Es uzskatu, ka tas ir īpaši rupšs pazemojums, un es aicinu rezolūcijas tekstā iekļūt šo, iekļaut šo jauno faktu. Es domāju, ka visi atbalsta šādu ierosinājumu. Vai kāds vēlas iebilst pret šo priekšlikumu, jautā priekšsēdētājs. Ja neviens nevēlas iebilst, tad mums ir jābalso par astoto punktu ar, mu, ar mutisko grozījumu. Kas ir pār, lūdzu, celiet rokas. Kas pret? Atturas. Grozījums pieņemts. Paldies. Tagad devītais ievilkums, oriģināla teksts, kas par pret atturas pieņemts. Pēc apsvēruma F pirmais grozījums, ko iesniegus tautas partijas grupa, kas par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums Eiropas tautas partijas grupa, kas par pret atturas grozījums pieņemts apsvērums H, sākotnē, oriģināla teksts, kas par pret atturas arī pieņemts, un tagad mums ir jābalso par rezolūcijas tekstu kopumā, un tas ir personāla balsojums, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Līdz ar to rezolūciju uh, ir pieņemta ar lielu balsu vairākumu šīs sēdes protokols.